procentos, eh, procentos no laika. Et, eh, kolēģi, eh, šodienas sēdi mēs slēdzam. Es vēlu jums ļoti jauku dienas atlikušo daļu un jauku un drošu.